Vakardienas eh, sēdes protokols ir izdalīts. Vai ir kādi komentāri par protokolu? Varam uzskatīt protokolu par apstiprinātu? Jā, jā, jā, jā. Uh, uh, Pirmām kārtām mēs uh, balsosim par rīcības